procesiem, kas līdz šim faktiski viss varbūt nebija atrisināts, bet jādomā, ka turpmāk spērot šos izlēmīgos soļus, to atrisināsiet. Paldies!